šie amati būs apstiprināti. Turklāt es vēl gribētu jums paziņot, ka uh, es otrdien 74. reglamentā kopā ar uh, padomes uh, prezidentu priekšsēdētāju parakstīšu sešus likumdošanas aktus, kas saskaņā ar likumdošanas procedūru ir tikuši pieņemti. Šo tiesību aktu nosaukumi tiks uh, publiskoti šīs sanāksmes protokolā, turklāt arī vēl ar papildinājumu, ka uh, tas īpaši sajūsmu radīja kolēģi Konbenditkunkā. Protokolā būs teikts, ka būs sajūsmināta aplausi kolēģim Konbenditam. Kolēģis un kolēģi, iekšliet un tiešliet padomu pagājušajā ceturtdienā pēc